sadarbību, lai veicinātu labāku sadarbību pār robežām. Tas arī apbalvo tādas aktivitātes, kas eh, eh, tās vērtības, kas ir eh, noteikts pamatiesību hartā aizsargā un veicina. Balvas saņēmēji darbojas dažādās jomās, starpkultūra dialoga jomās, solidaritātes, integrācijas un arī uh, Uh, vēsturiskās atmiņas kopšanas jomā. Šodien 17. pēcpusdienā Eiropas parlamentā notiks pasākums, lai apbalvotu šīs balvas laureāts. Jūs, dāmas un kungi, visi esat ielūgti uz šo pasākumu. Virkne šo balvas saņēmēju šodien ir šeit klāt, un uh, es uh, lūdzu jūs sveikt viņus šeit mūsu zāles tribīnēs.